pārtiks drošību, un mēs noteikti varēsim izdarīt secinājumus no šā vakar diskusijām. Paldies! Liels paldies Almuņas kungam, līdz ar to esam izskatījuši šo jautājumu, un tagad nākamais punkts darba kārtībā komisijas paziņojums Eiropas rīcība terorismu upuru atbalstam. Un vārds Barokungam, viņš tūdaļ, tūdaļ ieradīsies savā vietā. Nesteidzieties, saka priekšsēdētāji. Voilà, bonjour, monsieur le commissaire. Labdien, komisāra kungs. Un dodu uzreiz jums vārdu. Uz piecām minūtēm. Es pievienojos tam, kas tika teikt, tam, ko teica mans draugs Hoakims eh, Salmunija. Terorisma upuri ir upuri uh, notikumiem, kas ir vērsti pret demokratiju mūsu sabiedrībā. Šie upuri, protams, apliecina šo cilvēcīgo traģēdiju, ko izraisa terorisms. Attiecībā uz upuriem mums ir nepieciešams paust solidaritāti, atzinību un atbalstu. Komisijas loma šajā jomā ir divējāda. Vispirms nodrošināt labāku pilsoņu izpratni un uzmanību attiecībā uz terorisma upuru ciešanām eh, un arī palielināt viņu interešu pārstāvību Eiropas līmenī. Otrakārt, ir jāstrādā, lai nebūtu vairs citu upuru, lai terorisms tiktu apturēts. Tā ir terorisma novēršanas politika. Kopš 2004. gada komisija finansiāli atbalsta virkni projektu kas vērsti uz to, lai upuriem un to ģimenēm sniegtu palīdzību, sociālo un psiholoģisko atbalstu, kas šiem upuriem ir nepieciešams. Šie projekti atbilsta mērķim palielināt Eiropas pilsoņu solidaritāti ar terorismu upuriem. Tikai 2008. gadā 2 miljoni 200 tūkstoši eiro tika piešķirti šiem pasākumiem. Papildus šiem pasākumiem komisija kopš 2008. gada īsteno Eiropas terorisma upuru asociāciju tīklu, kura mērķis ir veicināt uh, transnacionālo sadarbību starp terorisma upuru apvienībām un palielināt upuru interešu aizstāvības līmeni Eiropas Savienībā. Mēs tam esam veltījuši budžetu 200 tūkstoši eiro apmērā. Šis tīkls strādā vairākos virzienos. Palīdzības izvērtēšana, aizsardzība, kas tiek piedāvāta upuriem, kā arī tādu pasākumu veicināšana, lai izplatītu paraugu praksi, kādu mēs esam konstatējuši. Šī tīkla identificētie pasākumi ir liederīgs pamats komisijas darbam. Visbeidzot, tādā kontekstā, kad pilsoņu aizsardzībai jāpaliek mūsu politikas centrā, Komisija vēlas intensificēt pasākumus upura aizsardzības jomā. Tā vēlas atbalstīt pasākumus, kas vēsti uz to, lai veicinātu terorisma upuru uh, liecību saņemšanu nepieciešams vēl vairāk pievērst Eiropas pilsoņu uzmanību tam, ka terorisms ir realitāte, censties novērst terorismu. Un neaizmirsīsim, ka terorisms bieži vien ir rezultāts uh, radikalizācijas parādībai. Bez tam šie pasākumi, ko jau minēju, dos iespēju nākt klajā ar miera vēstījumu un veicināt demokrātiskās vērtības. Komisija izskata iespēju izstrādāt tiesi, terorisma upuru tiesību hartu. Lūk, tas ir tas, ko es varu teikt. Un varu jums teikt, ka es personīgi pilnībā piekrītu sašutumam, kas ir ticis pausts sakarā ar terorisma atentātiem, uzbrukumiem un paust mūsu solidaritāti terorisma upuriem. Lūk, priekšsādātājas kundze, tagad es uzmanīgi uzklausīšu dažādu parlamenta deputātu uzstāšanos un atbildēšu, cik vien tas būs manos spēkos. Paldies, komisāra kungs, un uzreiz došu vārdu Terezai Himenez Beserilai uh, eh, Barilio uz divām minūtēm. Sí. Eh, buenas noches. Eh, muchas gracias. Paldies, priekšsēdētāji. Labvakar visiem. Komisāra kungs. Lielākā daļa valdību un pilsoņu atceras tos upurus, kas gāja bojā vai cieta Ņujorkas uh, Madrīdas vai Londonas teroraktos, bet pēc šiem notikumiem bieži vien mēs aizmirstam par terorismu, mēs aizmirstam par upuriem. Šobrīd ir skaidrs viens. Eiropas Savienība ir apņēmusies cīnīties pret terorismu, un kā nu pateica komisāra kungs un prokungs, mēs Stokholms programmā, kas nesen tika pieņemta, redzējām šo apņemšanos. Mēs atzīstam cietušo Um, drosmi, bet mums ir jācenšas viņus aizsargāt. Un šī cīņa pret terorismu balstās arī uz sadarbību starp dalībvalstīm. Lisabons līgums mums paver jaunas iespējas, un man rodas jautājums, vai nebūtu vēlams, ka Eiropas Savienība atbalsta dalību valstu likumdošanas harmonizēšanu jautājumos, kas saistīti ar terorismu upuru aizsardzību. Mums būtu nepieciešams pieņemt uh, terorisma upuru tiesību hartu. Tas noteikti palīdzētu tiem, kas cīnās pret terorismu. Un tas arī būtu milzīgs uh, trieciens teroristiem, jo tieši pateicoties upuru drosmei mums izdodas cīnīties pret terorismu. Mums nevajadzētu aizmirst, ka vienīgie ieroči, kas ir eh, mūsu rīcībā, ir eh, šo cilvēku vārdi. Un tas, ka viņu eh, drosme un rīcība tiek atzīta, atzinīgi novērtēta sabiedrībā. Jebkurš no mums var kļūt par terorisma upuri. Tāpēc es vēršos pie komisijas. Vai komisija būtu par to, ka tiek pieņemta šāda harta, ar kur tiek atzīts terorismu upuru tiesības, un ja jūs piekrist šim priekšlikumam, kāda būtu pasākuma, kurus īstenot jaunā, protams, komisija, lai uzsāktu eh, šīs hartas īstenošanu savā mandātā. Paldies, un tagad labes Angulārs kungām vārds. Paldies, priekšsādātājs kundze, komisāra kungs. Paldies par jūsu iesta, iesaistīšanos kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Tā ir Eiropas politikas daļa. Un tas attiecas uz Eiropas tiesībām. Un parlamentam tagad būs izšķirīgā loma. Mēs esam to ratificējuši Stokholmas programmā uz 2009. un 2014. gadu ir paredzēta skaidra atsauce uz terorisma upuru cieņu. Ir ciešanas, ko izraisa šis šausmīgais noziedzības veids. Mēs runājam par ievainojamību, bet mēs runājam arī par aizsardzības mandātu. Tāpēc nepieciešams pasvītrot, ka tā kā Spānijas prezidentūra tūlīt sāksies nākamajā pusgadā, mūsu apņēmība ir cieša Spānijai un tās valdībai cīnīties pret jebkādām terorisma formām, un ir skaidrs, ka tā būs ideāla iespēja, lai iekļautu šo saskaņošanu programmā. Un šī pamatprogramma upuru aizsardzībai, terorismu upuru aizsardzībai, ir, ir kā rīcības plāns, kas tiks īstenots, to darīs Spānijas valdība, Tam vajadzētu turpināties arī Beļģijas un Ungārijas prezidentūra laikā, stratēģijā, kad mēs definējam likumdošanu un īstenojam Stokholmas programmas mērķus. Es domāju, ka ir pienācis īstais brīdis, lai ratificētu šo apņēmību. Te mums vajadzētu noslēgt loku, vajag cīnīties par terorisma upuru aizsardzību, ir, vajag uzņemties šo misiju. Uh, Stokholmas programmā, likumdošanas darba kārtībā un rīcības plānā, kas tiks īstenos, eh, un to darīs Spānijas valdība, ir jāatzīst, ka upuri ir pelnījuši pienācīgu uzmanību. Paldies! Un tagad vārds eh, Bilbao eh, Barandikas kundzei. Paldies priekšsēdētājiem! Šī iniciatīva iet ja tajā pašā virzienā, kuru es centos ierosināt, iesniedzot savu grozījumu. Visa veida terorismu upuriem ir nepieciešams mūsu atbalsts. Es ļoti daudz esmu iemācījusies par pilsonisko cieņu un par ciešanām, ar kurām saskars terorismu upuri. Viņu liecības ir likušas man iesaistīties šajās diskusijās un strādāt pie šīs iniciatīvas. Mēs esam izstrādājuši četru pīlāru iniciatīvu. Mums ir jāatzīst vispirms upuru ciešanas. Protams, ka ir upuri, kur iet bojā, bet ir arī viņu ģimenes. Un viņiem tiek izteikti draudi, tiek apdraudēta viņu brīvība. Mums ir jācenšas atcerēties par terorismu upuriem, Mums ir jāpadara humānāk šīs diskusijas par, eh, par terorismu upuriem. Mums ir jācenšas aizstāvēt šos cilvēkus un palīdzēt viņiem visos iespējamos veidos. Mums, deputātiem, ir jācenšas iedomāties, kā ir būt par terorismu upuri. Nevajadzētu būt tā, lai terorisms būtu eh, viens no vēlēšanu instrumentiem. Mēs runājam par ekoloģiju, par valsts politiku, bet ir jādomā par to, ka ir arī valstis, kas ir iesaistīts teroristiskos pasākumos. Protams, ka tie ir fanātiķi, tie ir to, eh, totalitāristi, kas nogalina, bet viņi nogalina ne jau demokrātisku ideju vārdā. Un noslēgumā es vēlētos, lai mēs pieminam visus terorisma upurus. Paldies! Un padag, tagad vārds Diezdemērs kungam. Paldies! Paldies, priekšstādātājs kundze! Stokholmas programma ietver sevi atsauci uz e, terorisma upuriem, kuri ir pelnījuši mūsu īpašu uzmanību, un viņi ir jāatbalsta arī sociālā plāksnē. Savienībai viņiem ir jāsniedz šis atbalsts, uh, un ir jāveicina, lai to atzītu visa sabiedrība. Eh, tas ir, kas, tie, kas tikuši pakļauti terora barbarismam, eh, viņu tiesības ir jāatzīst, ir jāaizstāv tie upuri un viņu tiesības, un eh, tam ir jābūt daļai no Eiropas politikas prioritātes. Nepieciešams nu, attīstīt fondus, kas atbalsta terorismu upurus adekvātā veidā tā kā mēs to noformulējam grozījumos, kas tika iesniegti budžeta komitejai 2010. gada finanšu gadam. Palielinot, ir paredzēts palielināt atbalstu par 1 miljonu eiro. Tas kalpos tam, lai palīdzētu terorismu upuriem un viņu ģimenēm, sniedzot uh, sociālu un psiholoģisku atbalstu uh, attiecīgajos tīklos un mobilizēto sabiedrisko domu cīņā pret jebkādu terorisma veidu. Un daļa no šiem līdzekļiem tiks veltīti, lai uzlabotu palīdzības sniegšanu upuriem. Gribētu minēt vienu piemēru. Terors ir un upuri. Kopēji kopējās finanses, kas ir atvēlētas tam, lai novērstu terorisma uzbrukumus, 21 miljonus un daži eiro. Mana kolēģe jau teica, ka ir jāpadara redzamāki šie upuri Eiropas Savienībā, nepieciešams tam pievērst lielāku uzmanību arī šeit, nepieciešams paredzēt juridiskos instrumentus, ieskaitot stingru deklarāciju, iesniedzot rezolūciju. Uh, Uh, lai Eiropas institūcijās būtu politiskais atbalsts terorisma upuriem. Ir, uh, Tas ir jāapzinās visiem Eiropas pilsoņiem, ir jāapzinās mūsu kopējās vērtības. Uh, nepieciešama līdzcietība, ir nepieciešama cieņa attiecībā uz upuriem. Un uh, Protams, nosodījums jebkāda veida teroristiem, kas ir veicinājuši uh, ciešanas. Paldies, tagad vārds Horigijam Tondo kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Tā nav nejaušība, ka Veseli virkni spāņu deputāti ir izteikušies šajās, šajās diskusijās. Vasku zemē mums ir nācies piedzīvot terorismu un pēc tam attiecīgi terorismu upuriem ir nācies ciest, tāpēc, ka viņi ir bijuši spiesti klusēt vai arī viņiem veltīti um, nosodoši skatieni. Mums ir nepieciešama politika, kas, kas aizsargātu terorismu upurs. Es gribētu pievienoties visu iepriekšējo kolēģi izteikumiem. Es esmu par šādu hartu, bet es esmu arī par kopīgu politiku. Kopīga politika, kurā mēs paredzētu eh, atbalstu upuriem. Tāpat arī šo rupu, upuru atzīs, atzīšanu. Otrakārt, mums būtu jācenšas kompensēt ciestos zaudējumus. Mums būtu jāīsteno eh, vienāda attieksme attiecībā uz visiem eh, šiem te upuriem. Mums ir nepieciešams sociālais un politiskais diskurss. Mums ir nepieciešama parauga uh, veida teroristu sodīšanu. Mums ir nepieciešama uh, pedagoģiska pieeja, proti informējot sabiedrību par terorismu. Mums būtu jācenšas novērst terorismu aktu atkārtošanos. Mums ir nejāpiens, jācenšas īstenot tādu politiku, kas turētu godā šo cilvēku piemiņu, uh, upuru piemiņu To es piedāvātu kā kopīgo politiku, ar kur mēs varētu aizsargāt terorismu upurus. Paldies! Paldies! Pārējiem pie brīvā mikrofona. Man ir trīs personas, kas lūgušas vārdu. Sākumā Papa Nikolau kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Terorakti Madridē, Londonā, arī nesen Grieķijā notikušais parāda to, cik milzīga ir šī problēma, kur izraisa terorisms. Tas ir uzbrukums mūsu uh, brīvībai, un tas ir jautājums ne tikai par upuriem, bet par visu sabiedrību kopumā, kas cieši no šiem terorisma aktiem. Mēs atsaucamies uz terorismu upuriem, tas jau ir milzīgs solis uz priekšu, bet ļoti daudz vēl mums būtu jādara, lai palīdzētu upuriem un viņu ģimenēm. Un tas nav jautājums vienīgi un tikai par palīdzības sniegšanu viņiem. Mums ir arī jānāk klajā ar stingru signālu, ka mēs nepadosimies, mēs nepiekāpsimies šādas prakses eh, priekšā, šādas terorismu prakses priekšā, kas apdraud mūsu sabiedrību. Teroristi ievaino, nogalina cilvēkus, un tas notiek ikdienas, un to mēs nevaram pieļaut, jo šāda praksa nepie kā nenovedīs. Paldies! Paldies, un tagad vārds Alam kungam. Grazie Presidente, vorrei esprimere il mio sostegno. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Es gribētu pievienoties tam, ko prasīja Terēza Bešerilas kundze. Šī harta terorisma upuru un viņu ģimeņu aizsardzībai ir absolūti nepieciešama. Un es domāju, ka te mums ir vienreizēja iespēja Eiropa naklajā ar vēstījumu izteikties vienā balsi, balsī pret terorismu. Tas, ka vēstījuma trūkst šajā ziņā ir iz 2005. gadā izraisīja to, ka izgāzās Barcelonas process, jo valstu un valdību vadītāji no Eiropas un Vidusjūras reģiona valstīm nevarēja vienoties savā starpā. Un mēs labi apzināmies, ka šodien mums ir ārkārtēja iespēja atsākt debates ar otro vidusjūras krastu, balstoties uz skaidru deklarāciju, uz konceptu, kas ir mūsu humanisma un civilizācijas pamats, eh, eh, cik svēta ir dzīvība. Paldies! Un visbeidzot, Docas kundze vārds. Thank you, uh, Madam President. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātais komisārs Baro. Esmu pateicīgi par jūsu paustam atbalstu <clears throat> terorismu upuriem. Tas ir pareiza un atbilstoša reakcija. Tāpat es arī novērtēju Eiropas atbalstu Ziemeļīrijas terorismu upuriem. Komisija zina, ka Ziemeļīrija atkal saskars ar terorismu draudiem no disidentu puses kas atkal apdraudz mieru Ziemeļīrijā, un starptautiskās organizācijas tos novērtējuši ļoti nopietnus draudus. Ir bijuši divi nesen uzbrukumi karavīriem, kas bija gatavi doties uz Afganistānu, tāpat arī uzbrukumi bijuši uz policistiem. Tieši tāpēc, domājot par upuriem, komisija noteikusi lielāko mērķi mobilizēt sabiedrību pret terorismu visos iespējamos veidos. Bet skatoties kopējā uh, pilsonisko tiesību programmā šīs mērķis šeit kaut kur ir pazudis. Tāpēc mums vajadzētu skaidri nošķirt terorisma upurus no terorisma īstenotājiem. Paldies! Madam Kadenbach. Paldies, Kadenbachas kundze lūdzu. Herzlichen Dank. Paldies. Kā austriete esmu ilgus gadus, protams, bijusi pasargāta no terorismu upuriem, bet arī vīna savulaik to ir piedzīvojusi. Es pienojos kolēģu izteikumiem. No vienas puses mums tiešām pavisam skaidri vajag šādu terorismu upuru hartu, un lai aizsargātu upurus. No otras puses mums skaidri vajag arī tādu biotopu, kurā mēs esam redzējuši, kā veidojas un aug terorismu, ka mēs šādu biotopu pilnībā iznīcinātu. Un līdz šim mēs redzam, ka Romas vienošanās nav spējusi darboties. Un mēs ar vienu savās debatēs runājam par toleranci, bet katrā ziņā zināmās jomās mēs toleranci nedrīkstam parādīt tieši vardarbības ziņā. Paldies! Paldies, un pēc šīm intensīvajām emocionālajām runām, jo, manuprāt, jūs runājāt to vārdā, kura šodien vairs nevar runāt, un es par to pateicos prezidentūras vārdā. Došu tagad vārdu Baro kungam, lai viņš atbildētu. Jā, priekšsēdētāji, jūs pamatot uzsvērāt to, cik eh, šīs diskusijas ir emociju pilnas. Mēs domājam par visiem šiem upuriem un cietušajiem, kurus ir skārus teroristu roka. Un tas ir noticis pilnīgi netaisnīgi. Kā jau teica Lapis Gilskungs, tas ir briesmīgs nozieguma veids. Vispirms es gribētu teikt, ka Stokholmas programma tik tiešām ir uzsvēru uz to, ka mums ir jādomā par upuru likteni. Mums ir nepieciešama tāda Eiropas politika, kuras ietvaros daudz vairāk uzmanības tiktu pievērst cietušajiem un upuriem. Es vēlētos teikt Terēs Besrila kundzei, ka mēs noteikti virziesimies terorisma upuru tiesību hartas virzienā. Un es to tik tiešām no sirds ceru, ņemot vērā jūsu uh, personīgo pieredzi, kas ir bijusi ļoti sāpīga. 2010. gadā mēs analizēsim visus tos trūkumus, kas šobrīd pastāv upuru aizsardzības sistēmās dalībvalstīs. Jums taisnība. Vienā vai citā veidā mums ir jācenšas harmonizēt likumdošanu, kas attiecas uz terorismu un teroristiem. Eiropai visbeidzot ir jārieģē kopīgas kustības ietvaros pret terorismu. Balstoties uz šo analīzi, mēs izskatīsim to, kādā veidā mēs varētu tuvināt un harmonizēt visus tos pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot terorismu upuru situāciju Eiropā. Tas noteikti būs rīcības plāns, un ir skaidrs, ka mēs centīsimies skatīt šo upuru aizsardzības jautājumu, ņemot vērā eh, tās idejas, kas izskanēja diskusijās, vispirms atzīstot eh, upuru ciešanas, jo, kā jau tika pieminēts, bieži vien viņi ir spiesti klusēt vai par viņiem tiek klusēts un uz viņiem, pret viņiem tiek vērsti nosodoši skatieni. Mums ir jācenšas rīkoties ātri, uh, Un jūs runājāt arī mums ir jāmaina šis te diskurs, kas eh, šobrīd, zināmā mērā, ļauj mums eh, tolerēt to, ka eh, šādā veidā mēs varam vērsties pret cilvēci un cilvēkiem kopumā. Tātad mums ir jāvēršas pret šiem pasākumiem, kas uh, apdraud Eiropas Savienības vērtības. Es pateicos jums par uh, šās dienas pienesumu un varu teikt, ka mēs esam paredzējuši vienu miljardu eiro palīdzību. Es ļoti priecājos, ka Jokiem Salmuņa ir šeit šovakar jo mēs abi kopā cenšamies iesaistīt komisiju šajā darbā un šajā daudzgadu Stokholmas programmā ir jāparedz tas, lai Eiropas Savienība pieņemtu parauga likumdošanu terorismu upuru aizsardzības jomā. Tāda būtu mana atbilde uz deputātu izskanējušajām uzrunām un ņemiet vērā, ka jūsu teiktais noteikti mūs nav atstājis vienaldzīgus. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Un tagad neliels um, klusuma brīdis pieminot upurus. Voilà, merci pour vos interventions. Paldies par jūsu uh, uzrunām. Un tagad darba kārtībā ir citas debates, tehniskākas šoreiz, par subsidiaritātes principu. Un mm, diskusiju sākumā